ir apstiprināts. Priecājos, dāmas un kungi. Deputāti un uh, konstitucionālas sapulces Tunesijas, Tunesijas republikas uh, uh, ir klāt, viņi ir tribīnē, apmeklētā tribīnē, sirsnīgi sveicam, dāmas un kungi, eh, sirsnīgi sveicam, dārgie kolēģi no eh, Tunizijas konstitucionālas asamblejas, sirsnīgi sveicam eh, Eiropas parlamentē. Jūs reprezentējat lielu cerību savai valstī un arī mums sirsnīgi sveicam jūs Eiropas parlamentā. Un es sveicu arī Ukas uh, Eiropas skolas delegācija. Tie ir skolnieki, kas eh, ļoti angažēti ir